Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Turpināsim sēdi. Nākamais darba kārtības punkts ir nolīgums par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai padomas un komisijas paziņojumi. Eh, Pirmais runātājs ir eh, ministrs Lopes Garīgo. Jums vārds.